nous allons y aller. Tā tad sāksim. Darba kārtība. Tiek pieņemta, ja nav iebildes. Piektspadsmitā oktobra sēdes protokols tiek apstiprināts, ja nav iebildes. Priekšsēdētājs paziņojumi nav nekādu. Šorīt mēs uh, tikai balsosim. Uh, Rolds kundze, lūdzu. Jā, priekšsēdētājs kundze, ja uh, jūs atļausiet, tad gribētu izteikt lūgumu par nākamās sēdes darba kārtību. Uh, Vēlos, lai iekļautu darba kārtību par kompromisiem, kas tiek tagad diskutēti par mobilitātes uh, pakotni. Plenārsēdē bija tik haotiska sēde un nebija diskusijas komitejā pēc tam par grozījumiem, par kuriem tiek vēstas sarunas. Priekšsēdētais kundze ļoti žēl, ka nav caurskatāmības sarunās un ir Redzams, ka ne parlamentāriešiem ir pieeja šiem grozījumiem vēl pirms deputātiem. Ir vairāk jautājumu, un tādēļ es gribētu aicināt lielāku caurskatāmību ielietot sarunās, kas tiek vestas. Paldies! Paldies, Ravalds Konze! Es esmu to piefiksējusi, un mēģināsim atrisināt situāciju pēc iespējas ātrāk. Tātad, sāksim. Invest EU programmu 2021-2027 gadam, bet uh, pirms uh, tam pārbaudīsim, vai ir kvorums. Lūdzu, elektroniskais tests, vai jums ir balsošanas kartes, lūdzu, un tūlīt pat arī sāksim balsot. Beidzam balsot. Mm Pīperkungs, praktiski jums pat nav jābalso, jo pat tautas partijai ir uh, sasniegts deputāts skaits. Man ir dažādas citas kartas, bet ne balsošanas karta. Saka deputāts, kur vārdu neredzam. Jā, labi, kvorums ir, tad sāksim. Sāksim. Vamdekampa kunga ziņojums par priekšlikumu Invest EU programma. 68. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. 69 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Numur 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. 69 noraidīts. Grozījums 71 pār pret. Atturas noraidīts. 72 par pret. Atturas noraidīts Pieņemts. Grozījums 74 par pret atturas. Pieņemts. 75 par pret atturas. Noraidīts. Tad turpinam grozījums 78 par pret atturas. Noraidīts. Grozījums 78. 80 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Ajala Senders kundze lūdzu pārbaudīt 80. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 80. grozījums. pieņemts. Kompromiss numur divi, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 86 par pret atturas pieņemts. Grozījums 87 par pret atturas noraidīts. 88 par pret atturas noraidīts. 89 par pret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 atturas noraidīts. Grozījums 105 par pret atturas noraidīts. 108 par pret atturas noraidīts. 109 par pret atturas noraidīts. A5 par pret atturas nav skaidri. Grozījums 5a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieci B kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 117 par, atturas noraidīts. 118 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums 122 par pret atturas noraidīts. 123 par pret atturas pieņemts. 124 par pret atturas noraidīts noraidīts 125 par, pret, atturas, pieņemts 126 par, pret, atturas, noraidīts 7 attais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts 132 par, pret, atturas, noraidīts 133 par, pret, atturas, pieņemts 134 par, pret, atturas, pieņemts 135 par, pret, atturas, noraidīts 136 par. Jūs vēlaties pārbaudīt pārbaudām un grozījums 135 revolta lankunas iesniegtais grozījums. Beidzam balsot. Diemžēl grozījums ir noraidīts. Turpināsim. 136. grozījums pār pret atturas pieņemts 130. Jūs vēlties pārbaudīt, jā, labi, 136. Sākam balsot. Beidzam balsot. 136. pieņemts. Vandekāmpa kungs, uzticieties man, 137. par pret atturas. Noraidīts 138 par pret atturas noraidīts 130. Labi, pārbaudīsim Krāmerkungs 138. Sākam balsot. 138. Beidzam balsot. Noraidīts. 139 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 139. grozījums. Beidzam balsot. 139. grozījums. Jā, viņš gan ir noraidīts. Turpināsim. 140. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 8. Par. Pret atturas pieņemts. Turpināsim grozījums 144 par pret atturas pieņemts kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. Grozījums 149 par pret. Lūdzu celēt rokas. Kas par? Pret atturas pieņemts. 149. Pārbaudīsim. 149. lūdzu. Jā, pietrūkst viena zaļā deputāta balsojumos. Un es varu balsot, saka priekšstādātāji, beidzam balsot. Pieņemts 149. pieņemts 151. par pret atturas noraidīts 152 par pret atturas noraidīts 153 un 154 par pret atturas nav skaidrs. Tātad sākam balsot elektroniski. Jā, Grapīnī kundze, tādēļ sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Bet nu kas tad šeit ir noticis? Jūs nesat cēluši rokas pieņemts grozījums ir. Mēs nesam šeit, lai jokotos. Turpināsim 155 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 156 par pret atturas pieņemts. Grozījums 157 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. Turpināsim tieši 172 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, labi. 172. Beidzam balsot. Nu, tas taču ir absolūti neiespējami. Man jāmaina laikam brīlis. Grozījums 20 par, pret, atturas, pieņemts. 173 par pret apturas noraidīts 174, 172 saka priekšsēdētāji. Nē, labos jau 174, paldies, kas pār pret atturas pieņemts. 21. grozījums pār pret atturas pieņemts. 175 un 176 pār pret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 atturas pieņemts 185 par pret atturas noraidīts 176 par pret atturas pieņemts grozījums 23 par pret atturas pieņemts grozījums 24 par pret atturas pieņemts grozījums 25 par pret atturas pieņemts pieņemts 26 par pret. Atturas pieņemts 27 par pret. Atturas noraidīts 28 par pret. Atturas pieņemts 29 par pret. Atturas pieņemts 30 par pret. Atturas pieņemts 31 par pret. Atturas pieņemts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 atturas pieņemts 38 par 39 atvainojot par pret atturas noraidīts grozījums 40 par pret atturas noraidīts kompromis 13 par pret atturas pieņemts grozījums 3 par pret atturas pieņemts grozījums 45 par pret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 atturas pieņemts. Pārbaudīsim 49. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 14 pār pret atturas pieņemts. Grozījums 53 pār pret atturas pieņemts. 54 pār pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 54. sākam balsot. Beidzam balsot. 54 noraidīts. Paldies, ka pārbaudījāt. 55 par. Pret. Atturas noraidīts. 56 par. Pret. Atturas pieņemts. 57 par pret atturas. Pārbaudīsim 57. liekas, ka pieņemts. Beidzam balsot. Nē, noraidīts. Labi, ka pārbaudījām. 58. par pret atturas noraidīts. 59. par pret atturas pieņemts. Grozījums 60 par pret pret, atturas pieņemts, 61 par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudīsim 61. grozījumu. Un beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 62 par, pret, atturas pieņemts, 63 par, pret, atturas Nav īsti skaidrs. Balsosim 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 63. grozījums. Pieņemts. Grozījums 64 par. Pret. Atturas pieņemts. 65 par. Pret. Atturas. Liekas, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts 66 par. Pret atturas noraidīts 67 par. Pret atturas pieņemts. 67. pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 par 13 pret. Bimbande Kampa kunga ziņojums ir pieņemts. Un turpināsim lūdzu. Tagad balsosim par eh, programmu Digitālā Eiropa 2021-2027. gads, un mūsu referenda ir Klūnas kundze. Tātad kompromiss viens par, pret, atturas, pieņemts. 59. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss divi par, pret, atturas, pieņemts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 À, tas ir balsojums blokā. Tas nozīmē, ka balsojam līdz 91. Jo 88. noraidīt, tātad 91. par, pret, noraidīts 92. par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss 6 par, pret, atturas, pieņemts, grozījums 94 par, pret, atturas pieņemts. 95 par pret atturas pieņemts. 96 par pret atturas. Tautas partija jūs balsojat tieši kā. Atsāksim. 96. Kas par pret atturas pieņemts. 97 par pret atturas noraidīts. 98 par jūs vēlties pārbaudīt, Krāmerkungs? Kuru jūs gribat pārbaudīt? 97. Un 97. sākam balsot. Grozījums 97. Beidzam balsot. Noraidīts ļoti skaidri. Nav nekādu problēmu, labi, ka pārbaudam. Bija problēmas ar tulkojumu, liekas, ka. Tad turpināsim. 98. pār pret atturas noraidīts. 99 pār pret atturas noraidīts. Kompromiss 7 pār pret atturas pieņemts.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 ir tāds fona troksnis. Paldies! 107. Mhm. Mm, pār pret atturas pieņemts 22 par pret atturas noraidīts 23 par pret atturas pieņemts 1 par pret atturas pieņemts grozījums 1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 pret atturas pieņemts. 4 par pret atturas pieņemts. 29 par pret atturas pieņemts. 30. atkrīt, grozījums numur 5 par, pret, atturas pieņemts, grozījums 31 par. Tas atkrīt, 32 par, pret, atturas pieņemts. 33 par pret atturas pieņemts. 34 par pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas pieņemts. Grozījums 36 par pret atturas pieņemts Man liekas, ka jūs esat nedaudz sāpjokoši. 38. grozījums. Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. Grozījums 37 par. Pret atturas pieņemts. 38 par pret atturas pieņemts 39 par, pret atturas noraidīts 40 par, pret atturas pieņemts 41, 42 par, pret atturas pieņemts 43 par, pret atturas pieņemts 44 par, pret atturas pieņemts 45 par, pret atturas pieņemts 46 par, pret atturas pieņemts 47 par, pret atturas pieņemts tagad 49 par, pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par, pret atturas pieņemts pieņemts 9 par pret atturas pieņemts 50 par pret atturas pieņemts 51 par pret atturas pieņemts 53 par pret atturas noraidīts un tagad jūs vēlties pārbaudīt 53. Labi, 53. sākam balsot. Grozījums numur 53. 53. grozījums. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsosim par visu tekstu kopumā. Lūdzu. Viss teksts kopumā. Vai visi ir nobalsojuši? Jā, labi, beidzam balsot. 45 pār 2 pret, 1 atturējies. Klūns kundzes ziņojums ir pieņemts. Paldies! Un turpināsim. Turpināsim balsot par Virkunenes kundzes ziņojumu par pētniecības programmu apvārsnis Eiropai. Labrīt, Dominika! Vai viss kārtībā? Sākam! Tātad Virkunens kundzes ziņojums. 38. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 39. par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 41. pār, pret, atturas, pieņemts. 42. pār, pret, atturas, pieņemts. 43. pār, pret, atturas, pieņemts. 44. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 45. pār, pret, atturas, noraidīts. Tautas partijas grupa balso pret Marinesku grozījumiem. Turpināsim. 46. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Marinesku nav klāt. 47. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 49. pār pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 49. grozījumu lūdzu. 49. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 51. par, pret, atturas, noraidīts 52. par, pret, atturas, pieņemts 53. par, pret, atturas, noraidīts 54. par. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 53. šo labi? Viens balss par daudz, ETP ir par daudz, kādas ir nobalsojis, kuram nebija tiesība balsot. Lūdzu, izņemiet karti, tagad viss kārtībā. Beidzam balsot, 53. grozījums noraidīts. 54. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas, noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturas, Pieņemts. Pāriesim pie 88. grozījuma pār, pret, atturas pieņemts. 85. pār, pret, atturas pieņemts. 86. pār, pret, atturas noraidīts. 87. pār, pret, atturas noraidīts. 88. pār, pret, atturas noraidīts. 89. pār, pret, atturas, nu, pieņemts. 90. pār, pret, atturas, noraidīts. 91. pār, pret, atturas, noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt kādu grozījumu, kuru tieši? 90. Labi, sākam balsot par 90. Pagaidiet. Mm, vēl viens balss par daudz. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 91. Noraidīts, 92. par, pret, atturas, noraidīts. 93. par, pret, atturas, noraidīts. 94. par, pret, atturas, noraidīts. Sāksim balsot par 94. Tāds partija balso pret. Nu, mikrofons ieslēgts. Beidzam balsot. 94. Norēdīts. 95. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 98. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim 98. Beidzam balsot. Norādīts. 97. par, pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 99. par, pret, atturas, norādīts. Simtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 101. Marinesku kungs ieradies. Sākam balsot par simto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Simtais grozījums. Man tiešām ar nožēlījums jāpaziņo Marinesku kungs, ka nu, grozījums ir noraidīts. 101. pār. 101. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 102. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 103. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 104. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 105. pār Nē. Jā, patiešām 105. mēs varam turpināt. 105. par, pret, atturas, noraidīts. 8. par, pret, atturas, pieņemts. 106. par, pret, atturas, noraidīts. 107. par, pret, atturas, noraidīts. 108. par, pret, atturas, noraidīts. 109. par, pret, atturas. Devītais, es atvainojos. Sāksim no sākuma. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 109. par, pret, atturas, noraidīts. Labi, sāksim balsot par Marinesku grozījumu ar elektrisko balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 110. par, pret, atturas, noraidīts. 111. par, pret, atturas, pieņemts. 10. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim desmito grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. Pirmais grozījums par, pareiet, atturas, pieņemts. Pāriesim pie 12. par, pret, atturas, norādīts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 2. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 26. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. 5. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, atturas, noraidīts. 36. Labi, pārbaudīsim 35. grozījumu lūdzu. 35. 35. grozījums. Mm, beidzam balsot. Noraidīts. 36. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 37. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim kopā par visu tekstu. Beidzam balsot. 44 pār, 2 atturas un 2 balsis pret. Virkunens kundze, jūsu ziņojums ir pieņemts. Apsveicam! Turpināsim. Turpināsim atkal par jūsu ziņojumu, Virkunens kundze. Tātad pētniecības programma apvārsnes Eiropa. Trešais kompromiss pār pret, atturas, pieņemts. Un tūlīt 40. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Trīsdesmit devītais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Četrdesmit pirmais pār, pret, atturas, noraidīts. Četrdesmit otrais pār, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tūlīt 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 6. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 7. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 8. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 52. par, pret, atturas, noraidīts. 53. par, pret, atturas, noraidīts. 54. par, pret, atturas, noraidīts. 55. par, pret, atturas, noraidīts. 56. par, pret, atturas, noraidīts. 57. par, pret, atturas, noraidīts. 58. 58. atkrīt. 59. par, pret, atturas, noraidīts. 60. par, pret, atturas, noraidīts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 62. par, pret, atturas, noraidīts Norādīts. 63. par, pret, atturas, norādīts. 64. par, pret, atturas, norādīts. 65. par, pret, atturas, norādīts. 68. par, pret, atturas, norādīts 67. par, pret, atturas, pieņemts. Nu, lieliski, nevajag zaudēt cerību. 68. pār, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Balsosim par 68. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. par, pret, atturas, norādīts. 70. par, Pārbaudīsim 69. Beidzam balsot. 69. grozījums ir norādīts. 70. par, pret, atturas, norādīts. 71. par, pret, atturas, pieņemts. 72. par, pret, atturas, norādīts. S Labi, Pārbaudīsim 72. grozījumu lūdzu. Beidzam balsot. Norādīts. 73. par, pret, atturas, norādīts. Nē, pieņemts. Es atvainojos, pieņemts. 74. par, pret, atturas, norādīts. 75. par, pret, atturas, norādīts. 76. par, pret, atturas, pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 95. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 96. par, pret, atturas, noraidīts. 97., 98., 99., 101. identiski par, pret atturas pieņemti. 102. grozījums par pret atturas noraidīts. 103. grozījums par pret atturas pieņemts. 104. grozījums par pret atturas noraidīts. 105. grozījums par pret atturas noraidīts. 106. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, balsosim par 105. grozījumu, lūdzu. Beidzam balsot. Norādīts. Turpināsim 106. par, pret, atturas, pieņemts. 107. par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 110. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 111. par, pret, atturas, pieņemts. 112. par, pret, atturas, pieņemts. 114. par, pret, atturas, noraidīts. 113. par, pret, atturas, pieņemts. 115. par, pret, atturas, pieņemts. 116. par, pret, atturas, pieņemts. Četri identiski grozījumi par, pret, atturas, pieņemti. Atkal četri identiski grozījumi par, pret, atturas, pieņemti. 125. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, 125. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divi identiski grozījumi. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pāriesim uzreiz pie 129. grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. 130. par, pret, atturas, pieņemts. 131. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. Nu, tas jau ir par daudz. 135. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Trīs identiski grozījumi atkrīt. Astotais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tūlīt 140. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 141. par, pret, atturas, pieņemts. 142. par, pret, atturas, pieņemts. Divi identiski grozījumi par, pret, atturas, pieņemts. 145. par, pret, atturas, pieņemts. 146. par, pret, atturas, pieņemts. 147. par, pret, atturas, pieņemts. 148. pār, pret, atturas pieņemts, 149. pār, pret, atturas pieņemts, 3 identiski grozījumi pār, pret, atturas pieņemts, 153. pār, pret, atturas pieņemts, 3 identiski grozījumi pār, pret, atturas pieņemti, 2 identiski grozījumi pār, pret, atturas pieņemti. 159. pār, pret, atturas, pieņemts. 3 identiski grozījumi pār, pret, atturas, pieņemts. 3 identiski grozījumi pār, pret, atturas, pieņemti. 168. pār, pret, atturas, pieņemts. 167. pār, pret, atturas, pieņemts. 168. pār, pret, atturas, noraidīts. 169. par, pret, atturas, noraidīts. 170. par, pret, atturas, noraidīts. 171. par, pret, atturas, pieņemts. 172. par, pret, atturas, noraidīts. 173. par, pret, atturas, noraidīts. 174. par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Četrpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Piecpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Septiņpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 175. par, pret, atturas, pieņemts. 19. 19. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, noraidīts. Un eh, tagad balsosim eh, elektroniski par visu ziņojumu. Sākam balsot! Allez, je ferme le... Beidzam balsot. 44 par, 2 atturas, 2 pret. Virkanins kundze, arī šīs ziņojums ir pieņemts. Apsveicam jūs! Allez, nous continuons! Turpināsim! Teilora kunga ziņojums par vidusjūras nolīgumu un tulp turpat turpināsim. Kas par? Viens uh, balsojums tikai. Un tas būs personāla balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? 47, tikai viens attulējies. Tēlor kungs, sveicam jūs pieņemts. Tagad turpināsim. Zlatovska kunga ziņojums par reģionālās attīstības un sociālo fondu, kā arī kohēzijas fondu par uh, eh, jūras saimniecību. Vai esat gatavi balsot? Nu, kompromiss viens par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 32 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 2 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 36 par, pret, atturas, pieņemts. 37 par, pret, atturas, pieņemts. 38. Jūs gribat pārbaudīt. 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Viens balss atšķirība. 38. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Grozījums 39 par. Pārpret atturas noraidīts 40. pārpret atturas pieņemts 41. pārpret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 pieņemts, 48 par, pret atturas pieņemts, vairāki grozījumi, bloks numur 1 par, bloks A par, pret atturas noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt bloku A tie ir uh, daudz grozījumu kopā, no 50. līdz uh, 60. Tā tad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 55 par. Pār pret atturas Nav skaidrs. Tātad grozījums 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim grozījums 61 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 67 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 68 par. Pret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 pret atturas noraidīts. Pārbaudām 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80 par pret. Atturas noraidīts. 81 par pret. Atturas pieņemts. 82 par pret. Atturas noraidīts Pieņemts. Kompromiss 4 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 83 par. Pret. At, noraidīts. Trešais grozījums par. Pret. Noraidīts. 84 par. Pret. Atturas pieņemts. 85 par. Pret. Atturas pieņemts pieņemts, 86 par, pret, atturas pieņemts, 87 par, pret, atturas noraidīts, kompromiss 5 par, pret, atturas pieņemts. Tad turpināsim tieši ar grozījumu 99 par, pret, atturas pieņemts, 100 par, pret, atturas noraidīts, 101 par, pret, atturas noraidīts, 102 par pret atturas noraidīts, 2 identiski par pret atturas noraidīts, 104 par pret atturas noraidīts, 105, ne, 104 pārbaudām. Labi, pārbaudām 104. Beidzam balsot. Pieņemts jums taisnība. Paldies, Aijāls Sanders kundze. 105 par pret atturas. Pārbaudīsim, jo absolūti nav skaidrs. Tātad 105. grozījums balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 106 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 108. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 108 par. Labi. Vims Vandekoms vēlas pārbalsot 107. pārbaudīt, sākam balsot. Pārbaudam. Man liekas, ka tāds pats vairākums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 tieši tāpat kā bija. Turpināsim 108. par pret atturas pieņemts. 109 par pret atturas pieņemts. 110 par. Pārbaudīsim. 109. Mm, Rikai kungs vēlas pārbaudīt. 109. pārbaudam. Pārbaudam 109. 109. Beidzam balsot. Tāds pats vairākums, Dominika, tieši tāpat kā bija. Turpinam 110 par pret atturas pieņemts. Nu nē, pārbaudīsim. Pārbaudam, pārbaudam. 110. Beidzam balsot. Man liekas, ka noraidīts, jā. Ja. Jā, nu, bet pārbaudam kopā. Labi, turpinam 111 par. Pret. Atturas pieņemts. 112 par. Tu vēlies pārbaudīt. Nu, labi, nu tad turpināsim. 111. balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Zlatovska kungs pieņemts. 112. par. Pret. Atturas noraidīts. 113 par. Labi, pārbaudīsim 112. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. 113 par pret atturas. Nu, kas šeit notiek? Jūs neceļat rokas. 113. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas? Man liekas, ka pieņemts. Bet, nu, jūs vēlaties pārbaudīt. Pārbaudām. Beidzam balsot. 29 par. Nu, jūs neusticaties, jūs priekšsēdētāji. Labi, turpināsim. Sastais kompromiss. Kas par, kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur 6 ir pieņemts. Kas teica, ka jāpārbauda? Virkunens kundze, jūs vēlaties, lai mēs pārbaudām. Labi, pārbaudīsim. Sesto kompromisu. Beidzam balsot. 33 pār 10 pret. Pieņemts. 128 pār pret atturas noraidīts. 129 par pret atturas pieņemts. 109. pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. par. Pret atturas pieņemts. Bloks B, divi identiski grozījumi par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss 7 par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 140. 141 atvainojiet. Par 141. pret atturas noraidīts. 144 par pret atturas noraidīts. 145 par. Jūs vēlties pārbaudīt 144. Pārbaudam. Sākam balsot. 144. grozījums. Beidzam bet pieņemts vienas balss pārsvars. Labi, ka pārbaudījām. 45. Turpinam 145. Kas pār? Kas pret? Atturas pieņemts. 146 pār. Pret? Atturas pieņemts. 147 pār. Pret? Atturas pieņemts. 148 pār. Pret? Atturas pieņemts pieņemts, kompromiss 8 par, pret atturas pieņemts, grozījums numur 151. Jā, bet nu skatieties tieši 151. Par pret atturas noraidīts 152 par pret atturas norādīts 153 par, pret atturas norādīts 154 par, pret atturas norādīts 156 par, pret atturas pieņemts 157 par, pret atturas pieņemts 158 par, pret atturas noraidīts 155 par pret, atturas, noraidīts. 49 par, pret, atturas, noraidīts. 18 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 19 par, pret, atturas, noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām kompromisu numur 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 10 par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 2 par, pret, atturas pieņemts Nav īsti skaidrs. Grozījums numur divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti skaidri pieņemts. Bet nebija skaidrs. 24. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim. Grabīnī kundze, lūdzu, pārbaudam. 24. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 26. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 27. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 28. grozījums par pret atturas noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt 28. grozījumu. Sākam balsot. Grozījums 28. Grozījums 28. Noraidīts. Tagad balsojam par visu tekstu kopumā. Sākam balsot. Slotovska kunga ziņojums. Beidzam balsot. 34 pār 9 pret. Neviens nav atturējies. Latovska kungs jūsu ziņojums pieņemts. Sirsnīgi sveicam! pēdējais ziņojums, par ko šodien balsosim, ir Kristīnas Revoldalon ziņojums reģionālā un kohēzijas fonda regulējums. Vai esat visi gatavi balsot? Revoldalon kundze, esat gatava? Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts vairāki grozījumi blokā no 12 līdz 16, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums, nē, respektīvi kompromis numur 2, kas par pret atturas pieņemts. Tieši grozījums 79 Merinesku un grozījums par pret atturas pieņemts Noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudam. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. Grozījums 89 par pret atturas noraidīts. Pārbaudam, pārbaudam grozījumu numuru 89. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 4 par. Pret atturas pieņemts. Deviņdesmit sastais grozījums par. Pret atturas pieņemts. 105 par pret atturas pieņemts. 106 par pret atturas pieņemts. 107 par pret atturas noraidīts. 108 par 107. jūs vēlaties pārbaudīt. Jā, labi, pārbaudām 107. Beidzam balsot. Noraidīts. 108. grozījums par, pret, atturas. Pieņemts 109 par, pret, atturas. Pieņemts 111 par, pret, atturas. Noraidīts 110 par, pret, atturas pieņemts 112 par, pret atturas pieņemts 113 par, pret atturas pieņemts 114 par, pret atturas nav skaidrs pārbaudām 114 lūdzu, sākam balsot grozījums 114. Beidzam balsot. Pieņemts. 115 par pret atturas pieņemts. 116 par pret atturas noraidīts. Vairāki kopā no 1 līdz 30 par pret atturas pieņemts. Grozījums 31 par pret atturas noraidīts, 32 par pret atturas pieņemts, 33 par pret atturas pieņemts, 30 Jūs vēlaties pārbaudīt 33. labi. Grozījums 33 lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts jums taisnība. 34. Kas par? Pret atturas pieņemts. Groz, vairāk grozījumu kombinēti. Var balsot kopā līdza. Bet jābalso katrs atsevišķi. 35 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, pārbaudam 35. Sākam balsot, beidzam balsot. Jums taisnība noraidīts. Grozījums 36 par pret atturas pieņemts. Grozījums 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Tagad 39. par pret atturas pieņemts. Grozījums 40 par pret atturas pieņemts. 41 par pret atturas noraidīts. Numur 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums 42 par pret atturas pieņemts. Un tagad balsosim par visu tekstu kopumā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 par 4 pret 2 atturējušies. Rovalda Davana kundzes ziņojums ir apstiprināts. Dārgie kolēģi, es esmu, esam beiguši sēdi pusstundu ātrāk un paldies, ka bijāt šajā sēdē klāt. Jūs varat man uzsaukt kafiju, saka priekšsēdētāji